Verehrte Kolleginnen, verehrte Cienījamās kolēģis un kolēģi, labrīt visiem! Sanāksmi atklājam. Pirmais punkts darba kārtībā ir um, kopīgas debatas par Eiropas kopienas un Serbijas noliegumu. Tur ir uh, Kačina kunga ieteikums par uh, stabilizācijas un asociācijas nolūkumu par Eiropas uh, kopienas un Serbiju un padomas paziņojumu un komisijas lēmumu par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienu un Serbiju. Pirmais runātājs ir Kačerkungs, kā referents uz četrām minūtēm lūdzu. Dankašana Silvāna. Paldies, Silvāna. Gospod komisār, spoštovāno. Paldies, priekšsādātā kungs. Godātā Beļģijas prezidentūra, godātie kolēģi. Runājot par stabilizācijas un asociācijas nolūgumu starp Eiropas kopienām un Serbiju, tad šāds tika parakstīts jau 2008. gadā. Un sākotnējais noliegums ir sācis darboties jau 10. gadā. 2008. gada septembrī sākās ratifikācijas process, un Serbijas parlaments bija pirmais, kas to ratificēja. Runa šajā nolīgumā iet par ekonomiskās un politiskās sadarbības ietvaru un ratifikācija nebija iespējams turpināt. Be bez ratifikācijas nav iespējams Serbijas tālākas integrācijas process Eiropas Savienībā. Ratifikācijas process šobrīd ir apstājies, jo nebija pietiekama sadarbība ar starp Serbijas varas iestādēm un Hāgas starptautisko tribunālu. Šobrīd liela daļa dalību valstu ir ratific ratificējušas šo dokumentu, un es vēlētos mudināt arī pārējās to darīt, jo tas būtu pareizi izteikts atbalsts Serbijai, un tomēr ratifikācijas process ar ratifikāciju vēl nebeidzās. Rītā mēs balsosim par rezolūciju, un eh, Tas būs mūsu pateiktais atbalsta vārds Serbijai tās garajā ceļā Eiropas integrācijā. Ilgu laiku Serbija ir dzīvojusi izolētībā un tai ir daudz risinām uzdevumu, taču burtiski pēdējos gados ir notikusi situ situācijas politizācija. Serbi ir, serbiem ir jāpierāda viņu atbalsts Eiropas vērtībai ar īstenotām reformām. Pozitīva attīstība ir novērojama. Serbija ir gatava kompromisiem un tā ir gatava apvienot to nāciju organizācijā 2010. gadā tika parakstīts svarīgs dokuments. Šobrīd Serbija ir atteikusies no obligātā kara dienesta un šobrīd jaunajiem serbiem ir labākas iespējas gūt izglītību un tālāk izglītību. Arī Serbijas progress ir būtisks un pozitīvs. Ņemot vērā to, ka vēl joprojām Serbijas teritorijā ir patvērušies starptautiski meklējami krimināli noziedznieki, uh, tad eh, mēs lielā mērā atbalstam Serbijas vadītāju vēlmi sadarboties ar Hāgas prokuroru, un tomēr Hāgas krimināla tiesa apgalvo, ka joprojām eksistē plaisa starp poli politisko gribu un reālo dzīvi. Ir pienācis laiks Serbijai doties tālāk. Serbija nevar paturēt status quo un tā nevar kļūt par kandidātu valsti pirms tā nebūs pierādījusi, ka tā pilnībā sadarbojas ar Hāgas starptautisko tiesu. Īpaši tas attiecās uz nepieciešamību izdot kriminālu noziedzniekus Hāgai. Būtiska ir situācijas uzlabošanās arī Rietumu Balkānos. Tas attiecās uz Serbijas un Horvātijas attiecību noskaidrošanos, un e, būtisks uzsvars šobrīd tiek likts uz reģionu stabilitātes tālāku nostiprināšanu. Serbijai ir jāparāda konstruktīva pieeja tās skatījumā arī uz Kosovu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi visa reģiona tālākai attīstībai. Tas pats attiecās arī uz Serbijas attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu. Šī procesa tālāk attīstība ir nepieciešama, ja Serbija vēlas tuvināties Eiropas Savienībai. Paldies, padoms vārdā, ministrs kundze Džorija kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. And... Priekšsēdētājs kundze, man ir liela privilēģija un gods atgriezties Eiropas parlamentā savā jaunajā amatā kā Eiropas Savienības padomas rotējušas prezidentūras pārstāvēji. Es ceru, godātie deputāti, ka jūs, kā bijušo Eiropas parlamenta deputāti, uztversiet uh, nopietnu, ticēsiet, kad es teikšu, kad uh, mēs strādāsim ļoti cieši ar jums kopā un gatavojamies to darīt turpākajos 5,5 um, mēnešos. Uh, un mums ir lielas, liela plāni. Un tagad runāšu savā dzimtajā valodā. Priekšsādātais kundze, dāmas un kungi, man ir liela privilēģija piedalīties šajās debatēs, pēc uh, kurām jūs balsosiet par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Serbiju. Gribu izmantot šo iespēju, lai arī paustu pateicības vārdus Eiropas parlamenta referentam Kačina kungam, kurš ir sagatavojis tiešām lielisku ziņojumu. Un gribētu arī Uh, atbalstīt rezolūciju par Serbijas progresu. Līdzīgi kā citas valstis šajā reģionā, arī Serbijai Eiropas perspektīva ir nākus par labu, un Serbija ir guvusi būtisku progresu pēdējos gados. Šajā kontekstā stabilizācijas un asociācijas nolīgums ir būtisks solis uz priekšu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Šis nolīgums pastiprinās jau tagad pastāvošās ļoti ciešās saiknes starp Eiropas Savienību un Serbiju un paceļ šo, uh, šīs attiecības uh, līgumiskā uh, pakāpē. Tas veicina tirzniecību un veicinās arī divpusējās ekonomiskās attiecības starp Eiropas Savienību un Serbiju. Tas nāks par labu gan Serbijai, gan ES. Eh, nolīgums arī stiprinās tos pasākumus, kurus Serbija veids, lai attīstītu pilnībā funkcionējošu tirgus ekonomiku. Šis nolīgums eh, liek pamatus arī turpmākai ciešākai sadarbībai starp ES un Serbiju eh, virknē jomu, piemēram, organizētās noziedzības apkarošanā, uh, Uh, kontrabandas apkarošanā vai arī vidas jautājumu risināšanā. Padome ir uzsākusi ratifikācijas procedūru. Tā sākās pagājušā gada 14. jūlijā. 11 dalība valstis ir ratificējuši šo nolīgumu, tā skaitā arī Ungārija, un mēs ceram, ka uh, drīzumā to izdarīs visas dalība valstis. Padome augsti novērtētu, ja šis stabilizācijas un asociācijas nolīgums varētu stāties spēkā uh, vēlākais 2011. gada beigās. Tādējādi Serbija varētu pilnām, uh, pilniem spēkiem attīstīt uh, pilnvērtīgākas attiecības ar Eiropas Savienību un iesaistīties pirms iestājas procesā. Es ceru, ka jūs atbalstīsiet šo procesu, un uh, Eiropas parlamenta ārlietu komiteja vienbalsīgi nobalsoja par šo nolīgumu. Serbija 2009. gada decembrī pieteicās iestāties Eiropas Savienībā, tādējādi vēlreiz apstiprinot savu izvēli ceļu uz Eiropas Savienību. Padome savu atzinumu paudīs 2011. gada otrajā pusē. Mēs visi zinām, ka Serbijas integrācijas process Eiropas Savienībā nāks par labu Serbijai. Tomēr ir arī jāspēr zinām soļi tiesiskuma jomā. Te es gribētu minēt tieslietu sistēmas uh, stiprināšanu, ir arī jāsadarbojas ar starptautisko kriminālu tiesu bijušajai Dienvidslāvijai. Kā Kačina kungs savā ziņojumā pauž, integrācijas process ņems vērā šo notikumu attīstību un uh, gribētu izmantot šo iespēju un uh, pieminēt uh, vēsturiskos pasākumus, kurus Serbija ir veikusi, lai sadarbotos ar saviem kaimiņiem. Piemēram, sarunas uh, ar Eiropas Savienību 2000. gada jūlijā, kas uh, noslēdzās ar uh, ANO rezolūciju par sadarbību ar Kosovu. Uh, padome pilnībā atbalsta Eštons kundzes veiktos pasākums. Šī sadarbība un dialogs starp Kosovu un Serbiju ļaus abām šīm valstīm satuvināties un arī pietuvināties Eiropas Savienībai. Mums ir jāturpina atbalstīt uh, uh, šis integrācijas process, mums ir instrumenti, lai to darītu, un tie ir jāizmanto. Ja mēs varētu noslēgt iestāšanās sarunas ar Horvātiju, tas uh, sūtītu pozitīvu signālu Serbijai un citām valstīm Rietumbalkānos, kas vēlas iestāties ES. Dāmas un kungi, priekšsādātājs kundze, 2011. gads būs ļoti būtisks gads Serbijai ar izaicinājumiem un iespējām, un es atbalstu šo stabilizācijas un asociācijas nolīgumu, kas mums ļaus veidot kopīgu nākotni kopīgā Eiropā. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Komisijas vārdā vārdu var uzdot komisāram Fūriskungam. Much, uh, madam president paldies priekšsēdētājas kundze godātie eiropas parlamenta deputāti man tas ir ārkārtīgi liels gods un man ir ārkārtīgi pateikami šodien eiropas parlamentā runāt par Eiropas Savienības un Serbijas nolīgumu pirms balsojuma, kas ir paredzēts šodien. Es vēlētos arī pateikties eh, Jelko Kačin kungam par viņa sagatavoto ziņojumu par Serbijas integrācijas ceļu Eiropas Savienības virzienā. Stabilizācijas un asociācijas noliegums ir būtisks solis Serbijai Eiropas Savienības virzienā. Šā nolieguma būtiskākais mērķis ir bruģēt ceļu Serbijas tālākai integrācijai Eiropas Savienībā, kā arī reformām un sagatavot Serbiju iestājai Eiropas Savienībā. Šobrīd Serbijai ir nepieciešams papildus pamudinājums turpināt reformas šajā reģionā. Stabilitātes, stabilizācijas un asociācijas nolīgums ir būtisks ietver nolīgums starp Eiropas kopienu Serbu kopienām un Serbiju, lai turpinātu politisko dialogu un eh, lai izveidotu apakškomitejas, kurās tiktu izskatīta tālāk Serbijas tuvināšanās Eiropas Savienībai. Un tomēr šobrīd tiek izveidots jauns, jauna delegācijas starp jums un Eiro, Serbijas parlamentu. Mēs runājam par pakāpenisku brīvās tirsniecības zonas izveidi un par Serbijas iestāju Eiropas kopīgajā tirgū, tādējādi nodrošinot labumu abām iesaistītajām pusēm ES un Serbijai. Kā jau tika paredzēts 90. gados, tas veicinās investīcijas Serbijā un eh, tas nodrošinās Serbijas ekonomikas pieaugumu un līdzēs Serbijai tuvoties eh, un panākt funkcionējošu tirgus ekonomiku. Kādi būs eh, Eiropas Savienības ieguvumi no šā nolīguma? Tikpat lieli. Šobrīd Serbijas tirgus ir atvērts Eiropas Savienības eksportētājiem. Vairākus gadus Serbija ir bijusi izolēta un izņemot pāris ārkārtīgi būtisku lauksaimniecības produktu, nekas no šīs valsts netika izvests un netika ievests. Taču šobrīd investoriem nosacījumi ir kļuvuši daudz paredzamāki, un valsts atbalsts un nosacījumi ir daudz tuvāki Eiropas Savienības līmenim kā agrāk. Šobrīd jau mēs varam runāt, ka Serbijā valda Eiropas Savienības nosacījumi. Arī valsts iepirkumā var piedalīties Eiropas Savienības spēlētāji. Eiropas Savienībai veidot ciešākas saites ar Serbiju, tas nāks par labu daudzām jomām. Šeit vēlētos īpaši uzsvērt sadarbību, tiesību brīvību un tiesiskumu jomās, transporta, vidas jomās, muitas sadarbībā. Tās ir tikai dažas no jomām, no kurām iegūs abas iesaistītās puses. Eiropas Savienības politika tās dienvidu austrumu pierobežā kļūs efektīvāka. Un visbeidzot, ir ārkārtīgi būtiski, ka Serbija, paredzot šajā nolīgumā kurš eh, sāk, stājās spēkā jau 10. gada februārī, bet, eh, fe, bet Serbija 2009. gadā parakstīja kandidātu valsts dokumentus. Tādējādi Serbija ir pierādījusi, ka tās ekonomiskā integrācija Eiropas Savienībā ir tikai pirmais solis pilnīgas integrācijas vildzienā. 2010. gada 14. jūnijā padome nolēma uzsākt ratifikācijas procesu. Pašreiz deviņas valstis ir ratificējušas, un vēl divi, divas dalību valstis ir nodevušas to ratifikācijai parlamentā. Pateicoties eh, vienotam politisko spēku atbalstam parlamentā, Mēs arī ceram, ka citas dalību valstis ratificēs šo nolīgumu. Godātie parlamenta deputāti, es vēlētos nobeigt savu runu ar to, ka šī nolīguma sagatavotā versija būs pamats politiskajām debatēm. Un vēlreiz vēlētos pateikties ziņojumu sagatavotājam Jelko Kačinam. Šī rezolūcija pierādīs mūsu atbalstu Serbijai un uzsvērs to, cik Eiropas Savienībā ir svarīgas attiecības ar Serbiju. Tas eh, arī pierādīs, cik svarīgi ir integrēt Serbijas sarežģīto vēsturi Eiropas Savienības procesā. Un Serbijas eh, iesniegtie dokumenti tam ir pierādījums. Pagājušā gada novembrī es viesojos Serbijā un runāju ar ministru, kas ir atbildīgs par Eiropas integrāciju. Ir skaidrs, ka Serbija ļoti smagi un pamatīgi strādā pie tās mājas darba izpildes. Pagājušā gada 30. decembrī Serbijas parlaments pieņēma rīcības plānu, kas balstās uz Eiropas komisijas sagatavoto darba grafiku. Eiropas komisija sīki izanalizēs Serbijas varas iestāžu paveikto un nāks klajā ar paziņojumu tuvāko mēnešu laikā. Tādējādi mēs 2011. gada otrajā pusē no komisijas puses sagatavosim komunikē par Serbijas notikumu attīstību. Kā jau es teicu, 11. gads kļūs Serbijai nozīmīgs. Tas ir gads, kurā būs jācīnās ar daudziem būtiskiem izaicinājumiem. Pagātnes kļūdas un arī izaicinājumi ir bijuši grūti, Taču Serbija šobrīd mēģina izpildīt tā izvirzītos kritērijus un mēģina iesaistīties sarunu procesā ar Eiropas Savienību jau jaunā līmenī. Esmu pārliecināts, ka ar kopīgiem pūliņiem Serbija varēs izvēlēties pareizo ceļu, pieņemt pareizos lēmumus un turpināt integrācijas ceļu. Tā būs pozitīva ziņa visām šā reģiona valstīm. Tas ir īpaši svarīgi tieši šobrīd, kad tik ļoti ir nepieciešams konsolidēt miera un ekonomiskos centienus Rietumbalkānos. Paldies! Komisār. Paldies komisārkungam! Tagad mēs varējām pie runātājiem politisko grupu vārdā. Pirmais runātājs ir uh, Tautas partijas politiskās grupas uh, pārstāvis Šefrenkungs uz divām minūtēm. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, komisāra kungs. Ziņojums, manuprāt, ir lielisks par Serbiju. Apsveicu referentu Jelko Kačinu. Serbija, manuprāt, beidzot ir izlēmusi, ka tā tiešām vēlas būt Eiropā, galvenākārt, um, tātad lielākā daļa elites tic, ka šī sistēma viņiem ir labvēlīga. Un mums jāskata arī uh, šie notikumi kontekstā, pēdējo 20 gadu kontekstā. Komunismu beigas, Dienvidslāvijas sabrikums, kāri, Slobna Moloseviča, um, vār, valdīšanas laiks. Um, Vardarbība, bēgļu plūsmas, tā tiešām ir tāda nomācoša pagātne. Uh, Un uh, tomēr šis uh, nolīgums ir uh, ļoti būtisks sasniegums, uh, tas signalizē stabilitāti reģionā. Joprojām paliek uh, divas problēmas - Ratko Mladiča arests un nodošana Hāgas tribunālam un uh, Kosovas neatkarības atzīšana. Šīs abas ir tādas psiholoģiskas barjeras. Mladičam ir savi aizstāvji un uh, Kosovas zaudējums daudziem serbiem. Uh, Eh, liekas ļoti sāpīgs, kā jebkurš teritorijas zaudējums. Tam varam piebilst vēl citas eh, jomas, kurām ir jāpievērš uzmanība. Piemēram, valsts administrācijas reformas, eh, tieslietu sistēmas reformas, tirgus izveidošana, tirgus ekonomikas izveidošana un arī arhīvu atvēršana. Serbijas ceļā uz Eiropas Savienību, mēs redzam skaidru apņemšanos iet šajā virzienā un uh, ir uh, atzīti, kādi uzdevumi ir jāveic uh, gan sabiedrībai, gan elitēm un uh, notiek sagatavošanās darbi un uh, šogad. Uh, uh Okt, uh, rudenī varētu uh, Serbija jau saņemt Eiropas Savienības viedokli, un tad tas tā kļūtu par dalību kandidātu valsti. Paldies, pirms turpināsim ar runātāju sarakstu. Vēlos sveikt viesi, kurš eh, sako mūsu debatēm. Viņš ir eh, Serbijas eh, valdības vadītāja vietnieks. Sirsnīgs veicam jūs šeit.